Līdz ar to esam to pieņēmuši. Kāpēc tur ir mitālūgi? Tagad man ir uh, paziņojumi. Divi deputāti ir paziņojuši, ka viņi vairs nestrādās Eiropas parlamentā. Pirmā no deputātiem ir Dajana Voles, kas uh, vairs no 1. februāra nestrādās Eiropas parlamentā. Vēlējos viņai pateikties par to, ka viņa tik veiksmīgi ir darbojusies Eiropas parlamentā visu šo gadu garumā. Un arī Pronšies de Rosa pateica, ka ar 2. februāri viņš noliek savu deputātu mandātu Eiropas Savienībā. Thank you. Un, protams, gribēju viņam pateikties, domāju, ka viņš mūs pagodinās vēl ar savu klātbūtni, un tad es varēšu viņam personiski pateikties. Saskaņā ar 4. panta, mm, ar reglamentu 4. panta, 1. un 3. apakšpunktu ir noteikts, ka šīs vietas tagad ir brīvas. Nu, attiecībā, attiecīgi noteiktos datumos 1. un 2. februārī. Herr Wille Itele hat mir mitgeteilt. Vila Itala man paziņojas, ka viņš ir kļuvis par Eiropas revīzijas palātas darbinieku saskaņā ar reglamenta 4. panta 1. un 4. punktu. Arī Vila Italas vieta ir brīva no 2012. gada 1. marta. Jūri komiteja 20.